Il Presidente! Allora. Viss kārtībā, var dzirdēt tev arī. Dārgie kolēģi un kolēģis, sveicu jūs visus, visiem jauku pēcpusdienu. Pasve... Pasludinu 22. novembra plenārsēdes pārtraukumu.